El señor presidente. Bueno, amigas y amigos, señor. Dargie kolēģi, draugi, komisāri, komisijas vicepriekšsēdētāji, es atklāju šodien sēdi. Pirmais darba kārtības punkts ir uh, Gēringer de Ödenbergundas ziņojums tiesību aktu labāka izstrāde. Dodu vārdu uzreiz uh, Gēringai uh, de Udenberga kundzei kā referentei. Jums sešas minūtes ir laiks uzrunai četras, lai teiktu ievadvārdus un divas noslēgumā, bet ja jūs vēlaties tagad uzstāties sešas minūtes un pēc tam vairs nē, tad eh, jūs to varat darīt. Parasti mēs atstājam vismaz eh, divas minūtes, lai jūs varētu reaģēt uz eh, deputāto teikto debatēs. Lūdzu, tagad jums vārds, Edinberg kundze. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Balstoties uz subsidiaritātes principiem, mēs veidojam Eiropas tiesības aktus tur, kur tie ir nepieciešami. Tiem jābūt saprotami.